Right, welcome back. Tātad, godātie kolēģi, visus laipni sveic atpakaļ, ceros, ka esat pavadījuši lieliskas brīvdienas. Nu, nu, jūs redzat pēkšņi, ka es te sāku staigāt prom no šīs vietas, tad jums var pastāstīt, ka man ir nelielas problēmas ar muguru. Un, nu, un parlaments to vēl nav spējis atrasināt, piedāvājot atbilstīgas mēbeles, kas ļautu man tad sēdēt bez sāpēm. Pirmais darba kārtības jautājums, kā vienmēr, protams, ir darba kārtības apstiprināšana. Vai uzskatām to par, varam uzskatīt to par apstiprinātu? Jā, paldies! Tad arī gribētu norādīt jums šai kontekstā, ka trešais un ceturtais darba kārtības punkts, kur runāsim par eh, virzību uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību, un kur ietvaros paredzēt diskusijas ar Mario Draghi no ECB, kā arī viedokļu apmaiņa ar eh, Mišelu Barņē, notiks vēlāk un tas notiks aiz slēgtām durvīm. Iemesls, protams, ir tāds, lai mēs varētu apsvē, apspriest tādas lietas, kuras varbūt vēl nebūtu publiskojamas plašākai sabiedrībai. Tas nozīmē, ka visu veidu plašsaziņas līdzakļiem un lobbyiem būs zāle jāatstāja šo diskusiju laikā. Parlamenta darbinieki var palikt, tātad, protams, gan deputāti no šīs komitejas, gan citām komitejām paliks uz vietas, jo domāju, ka, protams, būs arī tādi, kas ieradīsies tieši uz šīm diskusijām. Asistenti drīkst palikt zālē tieši tāpat kā deputāti, bet neviens cits, neviens cits, kas nav konkrēts darbinieks šeit parlamentā un tam līdzīgi. Pēc tam savukārt 6.15, kad būs diskusijas ar Olī Rēnu, atkal viss notiks publiskā kārtā, vairs nebūsim aizslēgtām durvīm, un tad apsvērīsim mēro un tā tālāk. Pārējie paziņojumi tiks izteikti 17.30. Tagad pāriesim pie otrā darba kārtības jautājuma un tā ir stabilitātes obligāciju ieviešanas iespējamība. Un došu vārdu Silvijai Gulārai, lūdzu. Thank you, Sharon. I'm sorry for you, but we are... Paldies priekšsēdētāji, ārkārtīgi atvainojos, jā, bet nu mums tiešām ir jāķers klāt darbam. Pildus nevēlētos zaudēt pārāk daudz laika, pateicos kolēģiem, kuri ir iesnieguši daudzos grozījumus. Uh, Šobrīd es vēlētos eh, labāk uzklausīt kolēģis, kas ir iesnieguši grozījumus un arī ēnu referents, kas paudīs savu grupu nostāju. Un ir arī vairāki jautājumi, kas vēl nav atrisināti, piemēram, Eiropas stabilitātes mehānisma liktenis. Un tādēļ es gribētu vispirms uzklausīt diskusiju, pirms es pati ņemšu vārdu un uzstāšos. Paldies! That's very quick. Uh... Jā, paldies, tas nu dien bija ļoti strauji. Jogo. Fejo kungs. Jorgo, jā, jums vārds. Muito obrigado. Sharon, queria também... Paldies, dārgā Šarona. Es arī gribēju visus kolēģus šeit mīļi sveikt, priecājos jūs redzēt. Lūk, pirmā sanāksme pēc brīvdienām. Centīšos izteikties īsi jo, kā zināms, esam pārgājuši posmā, kur apspriežam grozījums. Kā zinat, es esmu ēnu referents, un tāpēc centos iesniegt grozījumus, kas varētu gūt vienotību, tautas, tautas part, kas varētu gūt atbalstu no tautas partijas. Bet patiešām ceru, ka kopumā tomēr visi šīs komitejas uh, grupas varēs manus grozījumus atbalstīt. Grozījumi, ko esmu iesniedzis, varētu tapt iedalīti divās kategorijās. Pirmām kārtām, pirmajā daļā tiek apskatīta doma par to, ko mēs saucam par parādu savstarpējību. Nu, tas nav ne kaut kāds brīnumains risinājums, kaut kāds pēkšņs kādas pēkšņas pārvērtības, nē, un tas, protams, nepalīdzēs arī pilnībā atrisināt krīzi, bet par to mums vajadzētu domāt kā par tādu vidēja termiņa risinājumu. Otrām kārtām, jebkurš risinājums, kas būtu vērsts uz nākotne, ir jāvirza tā, ka tā pamatā ir grozījuma līgumā. Un tie tiek pamatoti uz pat pastiprinātu budžetāro suverenitāti un disciplīnu. Vienlaicīgi vēlos norādīt, cik ārkārtīgi svarīgi ir šī ideja priekšsēdētāji. Lūk, tas, manuprāt, ir tas ceļš, kas mums jāiet. Budžeta disciplīna, kas ietver pilnīgi visas dalībvalstis. Nu, tādi ir grozījumi, ko es esmu iesniedzis. Centos tos uh, paturēt tās ceļu kartas ietros, ko, ar, ko, ar ko esam ap, par ko esam apspriedušies ar referenti. Tāpat esmu nācis klajā arī ar uh, nelieliem priekšlikumiem īstermiņa risinājumiem, respektīvi, piemēram, tā, tā sauktās drošās obligācijas, drošās Eiropas obligācijas, kas ļautu atrisināt tūlītējas problēmas, pašreizējas problēmas. Tās, protams, nebūtu tādas kā parādu savstarpējuma īstenotājas, bet, nu, vai solidaritātes garantētājs, bet šādas obligācijas varētu kalpot kā, tī, kā, kā iespējamais risinājums īstermiņā. Ilter, ilgtermiņā savukārt Mums jāpieskars jomai, kas saistīta ar ekonomikas un monetāro savienību, pavisam reālu, efektīvu savienību, kur būtu atbilstīgs budžets, atbilstīgas sistēmas, kas eh, ietvertu lūk šo Eiropas Savienības budžetu, un tas, protams, arī prasa līguma izmaiņas. Vispārīgi runājot, protams, ka manu priekšlikumu pamatā, grozījumu pamatā ir idejas, ko esmu apkopojis, un pilnīgi pā esmu gatavs uzklausīt arī visus citus runātājus, ēnu referents un tā tālāk. Paldies, saka priekšsēdētāji. Neredzu Edvardu zālē, vai kāds pārstāv viņu un sociālistu demokrātu grupu? Nē? Epinka kungs? Nav klāt. Filipa, jūs varbūt varat izteikties. Paldies priekšādātāji. Nu, ceru, ka jūsu mugur drīz vien pārstās sāpēt un jums būs labāk. Es katrā pāriešu tālāk uz franču valodu, jo referente eh, arī izteicās franciski. Darbs, ko viņa ir pateikusi, protams, ir bijis lielisks, viņa centušies līdzsvarot visas idejas, to nav viegli izdarīt. Esmu arī ar Diego apspriedies par jautājumu par šo parādu savstarpējīgumu, tā nav tāda vispārēja panacēja. Uh, Un tā, manuprāt, ir tikai līdzeklis īstermiņa problēmu risināšanai. Esmu tāpat apspriedies ar eh, Fejo kungu par to, ka tas var būt tikai viens instruments. Tas ir, protams, ļoti svarīgs instruments. Īstermiņa instruments, bet, nu, jāatceras, ko tad mēs saprotam ar vidēju termiņu. Atcerēsimies, ka vidēja īstermiņš ir trīs mēneši, tātad tāds trimestris, un ja mēs runājam par vidēju mēnesi, tad tas ir 12 mēneši. Tādā gadījumā tas labi, bet ja mēs ja tas ir 12 mēneši, tad viss kārtībā. Jo iedomāties, ka mēs varēsim atrisināt visus ar šo krīzi saistītos jautājumus um, finanšu sistēmā kopumā, valstu parādu sistēmās un tā tālāk, bez šī instrumenta ir neiespējami, bez šīs parādu savstarpējības. Es domāju, tā ir pilnīgi ilūzija. Un turpinās tomēr debatas par to, ka, lūk, Eiropas Savienība vajadzētu būt arī banku savienībai. Un tad ir tādi, kas ir pret, viņi saka, lūk, nē, mums ir jāveic šī savstarpē, parādu savstarpējības eh, pasākums, bet pēc tam jau redzēsim, kas notiks tālāk. Diskusijas turpinās. Bet, nu, jāsaka, mēs nevaram atļauties vēl desmit gadus dažādām diskusijām. Mums ir jāpieņem lēmums. Principiāli jāizlem, kurā virzienā iesim. Tā kā tas notika, piemēram, atteikšanos no atomenerģijas. Un jāsāk, lēmums jāpieņem ir tagad un jāsāk virzīties uz priekšu. Jo mēs nevaram nodarboties parādu savstarpējību, ja nedaram visu pārējo, ja nenodrošinam tālāk arī savstarpēju suverenitāti. Nevaram gal galā izskatīt parādus cilvēkiem, kuriem, par kuriem nav nekādas demokrātiskas kontrolas Nedrīkstam turklāt šīs debats paturēt akadēmiskā līmenī, tam jābūt operatīvām. Un otram kārtam jādomā par demokrātiju. Un nevaram šobrīd īstenot pasākums, ja vienlaicīgi neīstenojam kontroli. Nu, ja tas nozīmē suverenitātes dalīšanu, šo pilnvaru dalīšanu, tad tā tam jānotiek. Tad šī suverenitāte jāizteno kolektīvā veidā. Bet arī to nedrīkstam atlikt uz, vā, uz vēlāku laiku. Šībām lietām jānotiek vienlaicīgi. Katrai valdībai jebkurā dalība valstī šī atbildība ir jāuzņemas, un gal galā viņas simtprocentīgi nevar būt pilnībā suverēnas attiecībā uz savu budžetu noteikšanu, izdevumiem un tā tālāk, ja nodarbojamies ar parādu savstarpējības īstenošanu. Trešais elements, protams, ir saistīts ar to, vai mēs izvairosim šo kopienas eh, metodu, starpvaldību metodu, kādu metodu izmantosim tālākam darbam. Uh, Par to, protams, arī ir izcinās diskusijas, jo, ja vēlamies garantēt demokrātisku kontroli, tad, protams, ideāli nebūtu gan tā, ka tikai komisija eh, rīkojas viena pati bez kontrolas un tā tālāk. Un līdz ar to aizstāja parlamentu, gan Eiropas parlamentu, gan nacionālos parlamentus un to kontrols. Tātad uz, tiek, jā, rodas jautājums, kas, kas notiek lūk ar šādiem demokrātijas īstenošanas pasākumiem. Nu, protams, e, pašreizējā situācijā ir grūti pieņemt lēmumus, neņemot pašreiz, vērā pašreizējos apstākļus. Ir jābūt zināmai elastībai Jāņem vērā makroekonomiskā apstākļa un budžets dalību valstīs, kas nereti šobrīd pārsvarā nodarbojas ar tādiem īstermiņu pasākumiem, respektīvi cenšas tikai iezdabu, ierobežot izdevumus, nedomājot par nepieciešamību investēt un tālāk veidot uh, ekoloģisku, vidē draudzīgu ekonomiku, kurā būtu izaugsme. Un šis elements katrā ziņā arī nav maznozīmīgs. Un visbeidzot, un te piekrīt arī Diego, varbūt, ka zināmā mērā viņš jau to teica, varbūt es nedaudz tā ekstrapolēju no jūsu teiktā. Mēs visi ļoti labi zinām, ka ir prasības, kas tiek noteikts līgumā. Un, ja vēlamies demokrātiski visu šīs eh, jaunos pasākums īstenot, tad tas prasīs daudz laika, jo grozīt līgumu nevar īsā laikā un savukārt tāpat laikā mums ir jāmēģina kaut kā iegūt papildus laiks. Eiropas stabilitātes mehānisms paredz visa veida līdzekļus, ko varam izmantot, lai risinātu krīzi. Un te jānodala lomas. jāskatās, kas notiek lūk ar monetāro politiku, par to, protams, atbilstīgi ECB un tā tālāk, bet pie, pie savienības, eh, kopējas banku savienības mēs nevaram nonākt. Nu, tātad tas, ko skat par interesantu, ka šie priekšlikumi nāk gan no labo, gan no kreiso spēku puses. Un tas ir Montī, kas šobrīd uzstāja uz to, ka nepieciešams pie šiem projektiem strādāt. Šāda banku savienība mums e, tālākā, ilgākā laika periodā dotu papildus laiku pielāgot visu šo politiku pašreizai situācijai. Un tas nozīmē, atkal, kā jau teicu, to, ka mums lēmums jāpieņem tagad un jāsāk virzīties uz priekšu jau šobrīd. Um, is there anybody from the GUE? Vai kāds no GUE vēlas uzstāties? Marilīza ir atbildīga par šiem jautājumiem, bet viņa diemžēl vēl nav ieradusies. Iespējams, ka viņa ieradīsies mazliet vēlāk. Tieši tāpēc man arī nav um, nekādi dokumenti pieejami, un es nevaru jums neko pavēstīt. Paldies! Uh, sārakstā vēl ir Volfs uh, Klins un uh, Jāms Lotgals vai vēl kāds vēlas pieteikties? Astrīda, jūs arī? Labi. Jā, lūdzu, sekretariāt pierakstiet uh, tos, kas vēlas vēl uzstāties. Labi, tad vārds jums. Schon seit den letzten zwei Jahren vor einer Es domāju, ka mēs visi varam um, vienoties, ka jau pēdējos divus gadus mēs saskaramies ar ļoti sarešķītu situāciju, kuras risinājumu mēs nevaram atrast mūsu līdzinējā pieredzē. Ir daudz dažādu priekšlikumu, kas ir izstrādāti, bet mēs nevaram nevienu no tiem izvēlēties. tiek runāts par zilajām un par sarkanajām eiro obligācijām, tad tiek runāts par parādu dzēšanas fondu, par Eiropas Banku Savienību un tā tālāk. Es šeit saskatu problēmu, un es domāju, ka Silvija Kulāra arī man var piekrist. Šķiet, ka šis parādu dzēšanas pakts ir atbalstāms pasākums. Es, piemēram, personīgi to varu atbalstīt. Uh, Taču tajā pašā laikā mēs visi it kā zinām, ka šīs uh, pakts stāsies spēkā, tas noteikti darbosies 20, 30 gadus, un mums vajadzēs nodarboties arī ar dažādām citām obligācijām. Mums vajadzētu nodrošināt arī dažādus papildu pasākumus. Šeit nav runa tikai par sārkanajām, zilajām vai dzeltenajām obligācijām. Ja ir runa par parādu dzēšanu, tad Eh, ir jāatcerās, ka tas noteikti skars 60% no IKP, bet eh, ja mēs vēl papildus tam ieviesīsim šīs sarkanās un dzeltenās un kādas vēl citas krāsas obligācijas, tad simtprocentīgi šie parādi būs jāsadz valstīm. Es neuzskatu, ka tas būtu pareizi. Manuprāt, tas ir pat nepareizi. Tieši tāpēc mums vajadzētu mēģināt darīt visu iespējamo, lai ieviestu tādas reformas, kas veicinātu konkurētspēju, kas ļautu mums mm, atrisināt visas problēmas, ar kurām mēs saskaramies. Filips Lambērs runāja par demokrātijas deficītu un tā tālāk. Šeit parādās vēl kāds papildu elements, proti mēs nevaram visu, visu izdarīt vienas dienas laikā. Tāpēc mans ieteikums būtu darīt visu pakāpeniski. Mēs nevaram visu darīt vienlaicīgi. Mēs varētu tagad eh, sākt ar eh, parādu dzēšanas fondu, un tad eh, mēs varētu to visu papildināt arī ar pārējiem pasākumiem, RFS un tā tālāk. Ja ar to nepietiks, tad, diemžēl, arī pārējais mums neko daudz nedos. Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam visu likt uz vienas kārtas. Mums vajadzētu darīt to, ko mēs pašlaik atzīstam par pareizu. Thank you, Liam. Paldies, Liam. Paldies, Šaron. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos Silvijai par to, ka viņa uh, cīnās par eiro obligācijām, kas ir ļoti svarīgs elements šajā federālismā, ko mēs vēlamies uh, iedibināt. Un es uzteicu arī to, ka šis ziņojums ir tik komplekss un sarežģīts. Kopā ar Sipuna, kolēģi Sipunu un Berešu mēs iesniedzām grozījumus par šādiem punktiem. Pirmkārt, par fonda darbības eh, jomu. Mēs uzskatām, ka tādas valstis kā Grieķija, Portugāle un Īrija, kuras var saskarties ar spekulatīviem uzbrukumiem eh, tirgu neatkarīgi no struktūrāliem pārveidojumiem, noteikti eh, šīm valstīm vajadzētu spēt izmantot parādu dzēšanas fondu un paraugoties uz Spānijas piemēru, tiešām būtu grūti saprast, kādēļ tā nevarētu piekļūt šā fonda palīdzībai. Otrs uh, elements ir par fonda darbības uh, ilgumu. Šeit tiek minēti 25 gadi Mēs veicām aprēķinus, un mūsuprāt šis periods ir pārāk ierobežots, jo ja mēs paraugamies uz tādu valsti kā Itālija, tad tai vajadzētu katru gadu 3% budžeta pārpalikumu, lai izpildītu mm, šim periodam nospraustos kritērijus, un par spīti visiem uh, centieniem Montī to šobrīd nespēja panākt. Tādēļ mēs uzskatām, ka šis darbības periods būtu jāpārskata. Tālāk par nosacījumiem. Mēs vēlamies, lai eh, tiktu priekšplānā izvirzīti makroekonomiskie kritēriji, nevis vienkārši tādi uh, budžeta līdzsvarā matemātiski kritēriji. Tā tad, ja eh, ir, protams, eh, dažādi kriteriji ārējās tirzniecības eh, deficīts, bezdarbs, budžeta līdzsvarotība un tā tālāk. Tas viss jāņem vērā, Markus. Ja, vielen dank. Um... Paldies. Es izteikšu tikai dažas piezīmes. Pirmkārt, mums vajadzētu saprast, kāda ir realitāte. Uh, Un pirmais ir tas, ka viss, kas ir saistīts ar līguma grozījumiem, diemžēl nav paveicams. Tie, kuri uzskata, ka mums izdosies viegli apvienot 27 vai 28 valstis un izmainīt līgumus, ieviešot šos um, ļoti labos un noderīgos instrumentus, mm, jebkurš, kurš šādā veidā domā, tas īstenībā melo sev acīs skatīdamies. Es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties par um, Eiropas Savienības um, pirmajām dalību valstīm, ir jāatcerās, ka um, ir utopiski domāt par to, ka līkumus grozīt ir vienkārši. Tieši tāpēc arī līkumi tiek pieņemti, lai tos visi ievērotu. Tāpat arī mums ir jādomā par uh, cēloņiem. Cēloņi tam, ka uh, ļoti daudzās valstīs ir tik lieli parādi un ir parādījušies pat jauni parādi, ir saistām ar to, ka šajās valstīs vēsturiski procentu likmes ir bijušas ļoti zemes. Uh, Tas nozīmē, ka mēs šeit tagad cīnāmies pret tādu kopēju problēmu. Un, protams, mēs nevaram domāt, ka paaugstināt šīs likmes mēs visas problēmas atrisināsim. Ir jāatcerās, ka šīs procentu likmes ir radušās saistībā ar eh, politiku, kas iespējams nebija pareizā. Mm, tāpēc mēs nezinām, mm, kādas tad ir īstās zāles, vai tas būtu parādu zešas fonds vai banku licences vai tā tālāk. Ir jādomā par to, vai šīs zāles beigās neizrādīsies par tādām kā narkotikām, kas neļaus cilvēkam atbrīvoties no savas atkarības. Kas ir vajadzīgs, tā ir atbrīvošanās no jebkādām atkarībām, nelietot nekādas zāles. Mums vajadzētu tieši tāpēc rūpīgi pārskatīt, kas tad ir šie instrumenti. Vajadzētu domāt par atbildības uzņemšanos par šiem parādiem, proti mums vajadzētu padarīt šo atbildību anonīmu, mums vajadzētu paskatīties, kas tad ir atbildīgs par šiem parādiem, un šai atbildībai būtu jābūt kopējai. Visa cita veida politiku es uzskatu par lielu avantūru. Mums vajadzētu atcerēties to, ko Eiropas Savienības pamatlicēja vēlējās panākt. Ja mēs veidu, rīkosimies šādā veidā, tad mēs ātri vien sagrausim visas mūsu pamatvērtības. Mums ir jādomā par uh, pozitīvajām vērtībām, kas pastāv Eiropā, un mēs nedrīkstētu tās visas sagraut ar nepareizu finanšu politiku. Es vēlētos to paust pavisam skaidri. Uh, Es izturos ļoti atturīgi attiecībā uz komisijas sagatavoto priekšlikuma dokumentu. Tāpat arī esmu sagatavojis veselu virkni grozījumu, ko labprāt arī jums paudīšu, un es vēlētos jūs visus aicināt pie, pievienoties manai nostājai. Astrid. Paldies, Astrid. Jā, nāk. Paldies, priekšsēdētājs kundze esmu veltījusi daļu sava atvaļinājuma, lai analizētu 352 grozījumus, ko saņēmusi ir Silvija Gulāra savam ziņojumam, un es uh, varēju pilnībā izprast uh, to grūto situāciju, kāda ir, lai panāktu saprātīgu vienošanos par uh, tik atšķirīgiem viedokļiem, kādi pastāv šajā jautājumā dažādu grupu starpā. Man būtiski šķiet, jo mums, manuprāt, tomēr ir uh, jāpastiprina solidaritāte. Tādēļ man svarīgi šķiet arī stiprināt vienlaikus disciplīnu. Abi šie jautājumi ir savstarpēji saistīti. Ja mēs vēlamies, lai visi šie solidaritātes instrumenti tiktu uztvērti nopietni, šeit es runāju par eiro obligācijām kā krīzes risinājumu, šeit ir nepieciešama arī uh, progresu panākt disciplīnas jomā. Šobrīd mēs virzāmies uz priekšu maziem solīšiem, un uh, šis uh, priekšlikums, par ko mēs uh, balsosim, varētu radīt tik sarežģītu sistēmu, kas būtu nepārskatāma un vienīgi Eh, pat eh, ja mēs runājam par to, ka dalību valstu budžetus pirms to pieņemšanas apstiprinās Eiropas komisija, varētu izraisīt veselu revolūciju eirozonas valstīs. Runājot par metodēm un konkrētu īstenošanu, šeit vēl daudz kas ir atrisinājums un varētu nonākt mēs pie tirgošanās, ko mēs, protams, nevēloties. Ir arī komisijai jāuzņems lielāka atbildība, jo man šķiet, ka komisijas pleci nav pietiekami spēcīgi un plati šobrīd. Protams, arī man nav tādu gatavu risinājumu bet ja parlaments uh, ietiepsies uz, un uzstās tikai uz eiro obligāciju ieviešanu bez sīkākiem paskaidrojumiem, tad baidos, ka mūs nesaklausīs. Nesen kādā avīzē lasīju, ka Spānijas premjerministrs nāca klajā ar interesantiem priekšlikumiem par trīs uh, etapu pasākumiem. Es domāju, ka arī tas mums būtu jāņem vērā, tas būtu tikai saprātīgi. Pati esmu iesniegus tikai vienu grozījumu, uzstājot uz to, ka jebkāds izšķirošs progress, kas ir saistīts ar parādu apvienošana ir saistīts ar ex-ante kontroli par dalību valstu budžeta politikas uh, padarīšanu stingrāku un ir jāparedz Eiropas Savienības veto tiesības vai no nu ar padomas vai komisijas starpniecību, ja dalību valsts nepilda savas saistības attiecībā uz obligācijām. E, manuprāt, mēs nevarēsim vienoties, ja mēs neapvienosim disciplīnu un solidaritāti. Paldies! Ivo. Eh, dobrý den, dámy a pánové. Já tedy... Dien, dámas un kungi. Uh, uh, Epinka kunga vārds es uzstājos, viņš ir ēnu referents, viņš vēl nav atgriezies no ASV republikāņu konventa, tādēļ viņš atvainojas par iespēju par to, ka viņš nav, nevar uh, šeit uzstāties. Viņš ir iesniedzis vairākus grozījumus ECR grupas vārdā, un es izteikšu vairākus vispārējus komentārus. Mēs uzskatām, ka šīs debatas ir ļoti svarīgas ne tikai pēc formas, bet arī pēc satura. Uh, uh, spriežot pēc iepriekšējo runātāju teiktā mums ir jārīkojas ātri, jārēģē ātri, tā viņi uzskata. Manuprāt, mums ir jāuzdod pamata jautājums, vai ātrums vienmēr, ātra rīcība vienmēr ir pamatota. Manuprāt, domājot par eiro obligācijām, galvenais jautājums ir tāds kādam mērķim šīs obligācijas tiek radītas, vai tās ir īstermiņa risinājums, vai arī risinājums līdzsvar trūkumam, kas Eiropā ir izveidojies desmitgāžu laikā. Ja tas būtu īstermiņa risinājums, tad šāds instruments būtu atbalstāms, un tas tiešām varētu darboties noteiktos apstākļos bet ja tas ir daļējs ilgtermiņa pro problēmu risinājums, tad mūsu attieksme uh, ir uh, tāda pati kā līdz šim. Mēs nevaram virzīties uz priekšu ātrāk pār atsevišķām dalību valstīm, ja dalību valstis neveic eh, struktūrāls reformas tad uh, eiro obligācijas vēl uh, palielinātu morāli ekonomisko risku. Otrām kārtām Epinka kunga grozījumā ir teikts, ka eiro obligācijas nekādi neveicina Eiropas Savienības konkurētspējas pieaugumu. Tas ir drīzāk pašapmāns, ja mēs eh, gribam tam eh, ticēt. Un paraugoties uz šīs problēmas ekonomisko dimensiju Eh, eiro obligācijām būtu jāatrisina ekonomiski un sociāli ļoti heterogēnas problēmas, jo Eiropas Savienība nav homogēna ne ekonomiski, ne sociāli, un līdz ar to šāds risinājums būtu drīzāk ar negatīvām sekām un nedot neko pozitīvu. Un šeit es nonāku pie politiskās dimensijas. Man, eh, es baidos, ka eiro obligāciju ieviešanai būs nepieciešams grozīt līgumu, un tas būs grūti izdarāms uh, dažās dalību valstīs. Atceramies, kas notika Francijā un Nīderlandē, kad notika referendumi par tā saucamo Eiropas uh, konstitūciju, un ja mēs neesam pietiekami piesardzīgi un lēni savā darbībā, tad mēs varētu radīt tādus instrumentus, kas apdraudētu Eiropas Savienības integrāciju un uh, negatīvi varētu ietekmēt arī uh, sadarbību Eiropas uh, telpā nākotnē. Paldies! Un pēdējais runātājs manā sarakstā ir Svens Kīgolds. Pirms mēs dodām vārdu mūsu referentē, un mums vajadzētu pabeigt šo diskusiju, atgādinu kolēģi, līdz uh, eh, 25 minūtēm pāri trijiem. Svens Gigolds pateicos referentē par labo uzmetumu un uh, gribu paust dažus komentārus. Ir uh, valstīm reāla parāda problēma un reāla procentu maksājumu problēma. Pat ja eh, daži cenšas to nosodīt, tomēr parādu apvienošana turpinās. Eh, kopš krīzes sākuma Eiropas centrālās bankas bilants ir pieaugusi par 2,6 reizēm. Tas nozīmē, ka ECB jau apvieno parādus un uh, izlīdzina risku Eiropā. Mēs saskaramies ar reālu problēmu. E, sistēmā tiek iepludināts vairāk naudas nekā līdz šim, bet netiek īstenota demokrātiskā kontrola. Un tā patiesībā nav centrālās bankas uh, darbības joma, jo tā ir atbildīga par monetāro, nevis fiskālo politiku. Un tādēļ ļoti pamatoti referenti uzdod jautājumu, kādi ir reāli un efektīvi instrumenti, lai risinātu šo problēmu. Mums uh, ir jārespektē līgumi, un mēs nevaram cerēt, ka līgumus varēsim grozīt jau rīt šādos ļoti sensitīvos jautājumos. Bet mums ir jādomā, par ko mēs varam darīt līgumu, pastāvošo līgumu ietvarā. Un uh, to ierosina arī uh, Vācijas ekonomikas ekspertu padome. Šis risinājums uh, iesaist visas dalību valstis, un es piekrītu Volfam Klinsam, ka ir jāiedarbina šis mehānisms šobrīd, jo tam ir vislielākās izredzes gūt politisko atbalstu. Jo, ja mēs neko nedarīsim, tad Eiropas centrālā banka varēs turpmāk arī rīkoties pēc demokrātiskās kontrolas. Un es domāju, ka mums ir jāuzņemas atbildība un nevaram visu atstāt Eiropas centrālās bankas ziņā. Un mani tiešām pārsteidz, ka cilvēki ir pret eiro obligācijām parādu dzēšanas fondu un tai pašā laikā arī kritizē Eiropas centrālās bankas darbību. Patiesībā, ja Eiropas centrālā banka zaudēs uh, politisku atbalstu, situācija vēl pasliktināsies, un to mēs nedrīkstam pieļaut. Un tādēļ es uzskatu, ka ir šis jautājums uh, uh, par integrā, integrētu obligāciju tirgu jāsaglabā kā ilgtermiņa mērķis. Mūsu parlaments jau par to ir nobalsojis, bet es arī piekrītu, ka īstermiņā eiro obligācijas nav risinājums. Un piekrīt arī tam, ka ir jānosaka stingri nosacījumi, jo pretējā gadījumā rodas morālais risks, kas ir nepieļaujams. Bet uh, uh, mēs nedrīkstam atļaut uh, Eiropas centrālajai bankai visu risināt vienai pašai attiecībā uz parādiem Eiropā. Paldies. Un tagad vārds Silvijai. Paldies, Šaron. Centīšos runāt. Uh, īsi un atbildēt visiem. Vispirms Volfam gribu teikt, tas ir iniciatīvas ziņojums, ko uzrakstīju pēc konsultācijām ar ēnu referentiem, izklāstot dažādas uh, variantus, ko varētu īstenot, lai veicinātu demokrātisku diskusiju par šo variantu plusiem un mīnusiem. Uh, tāpat Filips Lambērs un, un, un arī Ferberkungam gribu teikt, ka šeit ir runa jā par tādu kā ceļvedi. Es esmu pārliecināta, ka mums nav jāpārkāp uh, līgumi, aizbildinoties ar to, ka situācija ir ārkārtēja un jārīkojas ātri. Un šis ziņojums, uh, to samērojot ar debatēm, kas notiek atsevišķās valstīs, ņem vērā juridiskos argumentus. No otras puses uzskatu, ka Svenam ir taisnība, ka mums ir jāpārtrauc diskusija tāda mānīga diskusija, kā mēs visi gribām ievērot līgumus, bet tai pašā laikā, ja mēs nepieņemam politiskus lēmumus, tad vairs nebūs tādas ietekmes, tās būs drīzāk tāds uh, iegānsts nekas vairāk, un mēs arī nevaram visu atstāt centrālās bankas ziņā. No vienas puses ir līgumu neaizskaramība, un otras puses ir cilvēki, kas grib tos pārkāpt, bet jāsaka, ka reālā situācija ir tāda, ka ja mēs uh, Eh, mums jākonstatē, ka ir eh, valstis, kas uztraucas par eiro un eirozonas stabilitāti ilgtē, ilgtermiņā. Mums ir jāmeklē risinājumi. Mēs uh, nevaram vienkārši runāt par to, ka kaut kas ir jādara atkarībā attiecībā uz procentu likmēm, bet realitāte jau mums ir aizsteigusies priekšā. Un uh, tagad Lulīngas kundze, tas, ko es ierosinu, tas nav tāds solidaritātes mehānisms, bet drīzāk šeit runa ir par disciplīnu. Šobrīd tiek uh, noraidīti tādi instrumenti, ko varētu izmantot disciplīnas ieviešanai. Runājot par sešu tiesību aktu paketi, es toreiz cīnījos ar iepriekšējo Francijas valdību, lai stiprinātu disciplīnu. Šeit nav runa par to, vai vajag vai nevajag disciplīnu, bet ir nepieciešama saprātīga disciplīna ar tādiem instrumentiem, kas palīdz mums izvairīties no uh, dažādām lamatām. Uh, un slazdiem. Tālāk par eksāntē budžeta kontroli, to jau mēs tā pamazām esam sasnieguši, pamatojoties uz sešu tiesību aktu paketi, ka ir noteikts tagad, ka dalību valstīm ir jāiesniedz uh, savs uh, budžets komisijas uh, caurlūkošanai, un komisija noteikti šos uh, jaunos instrumentus arī izmantos. Protams, mēs kopā ar uh, maniem asistentiem un ēnu referentiem izvērtēsim visus iesniegtos grozījumus, lai nonāktu pie kopīgas nostājas. Tas ir iniciatīvas ziņojums. Mēs nepieņemam tādu galīgu lēmumu šai gadījumā, bet iezīmējam iespējamos risinājumus. Tāpat ir ies, izskanējuši jaunas idejas, piemēram, pagājušajā nedēļā publicētais Mario Monti raksts par parādu dzēšanas fondu un par to, kā novērst to, ka sloks netiek pārāk smags uzlikts vienām valstīm salīdzinot ar otrām valstīm, bet es gribu aicināt visus mums kopīgi nopietni strādāt un nedomāt pirmkārt par saviem vēlētājiem, lai tikai iepriecinātu savus vēlētājus, lai uh, lai, teiksim, solītu ievērot uh, noteikumus, ko neviens patiesībā neievēros, vai, vai kaut ko citu, ka nebūs nepieciešama disciplīna, tas arī nav taisnība. Visiem būs jāievēro disciplīna, un tādēļ es uh, došu priekšroku visiem konstruktīvajiem kolēģu grozījumiem un eh, nolikšu malā tos eh, grozījums, kas ir galvenokārt eh, orientēti uz iekšpolitiskiem jautājumiem. Mums ir jādomā par Eiropas Savienības un Eirozonas kopīgajām interesēm. Paldies! Yep. Okay, thank you very much. Labi, paldies. Tas nozīmē, ka tagad mums ir šāds laika grafiks. Balsojums ir paredzēts 19. septembrī, cerot, ka plenārsēdē šo jautājumu varēsim izskatīt oktobrī. Protams, ka darba ir daudz, būs jāstrādā pie grozījumiem, lai mēs varētu izpildīt šo laika grafiku. Paldies visiem, kas izteicās tik īsi. Tagad aicināsim tos kas nav tiesīgi uzturēties slēgtajā sanāksmes daļā, atstāt zāli. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar Mario Draghi un Mišelu Barnjē. Pēc šīs viedokļa apmaiņas mēs turpināsim strādāt pie budžeta un arī pie balsojumiem. Pēc tam sanāksme būs pieejama visiem. Es vēlētos atgādināt, ka pašlaik zālē var palikt tikai deputāti un uh, parlamenta darbinieki. Nedrīkst piedalīties nec komisijas pārstāvji, nec dalībvalstu parlamentu pārstāvji. Lobby arī prese tiek aicināti lūdzu atstāt zāli. Pretējā gadījumā mēs patiešām būsim strikti un vēlēsimies, liksim jums atstāt zāli. Šķiet, ka um, lielākā daļa cilvēku saprot uh, šo situāciju. Uh, Mums ir arī paredzēta mm, disciplināra procedūra gadījumā, ja kāds no parlamenta darbiniekiem vai deputātiem pārkāpja noteikumus. Bet, protams, šo disciplināru procedūru nevar piemērot eh, citiem cilvēkiem, un tieši tāpēc mēs arī šo sēdes daļu noturēsim slēgtā kārtībā, un visi, kas nav piederīgi, ir spiest atstāt zāli. Tāpat arī es atgādināšu, ka nedrīkst fotografēt un arī nedrīkst izdarīt skaņu ierakstus zālē. Protams, parlamenta darbinieki to jau zina. Tāpat arī aicināšu tehniskos darbiniekus pārliecināties, ka interneta tiešraide nenotiek.